2012. Tālāk mūsu pēdējais punkts eh, starp kārtībā ir Norika Nikolāja ziņojums par migrantiem bez personu aplacinošiem dokumentiem Eiropas Savienībā. Nekojoties došu vārdu referentē četras minūtes lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies priekšsēdētāji, komisāri, dagie kolēģi nabadzība, konflikta zonas, demokrātijas trūkums, tie visi ir faktori, kas noved pie migrācijas plūsmām. Un šis migrācijas vilnis uh, rada arī mm, aizvien pieaugušas uh, ievainojamības problēmas sievietēm, migrantēm. Migrācija pieauga ekonomiskās krīzes laikā un savā ziņā šīs sievietes nokļūst modernā verdzībā, kas nav pieņemama tādā brīvības telpā kā Eiropas Savienība. Es gribēju pastāstīt par riskiem, ar kādiem saskaras sievietes migrantes. Uh, attiecībā uz to pamatiesībām. Es runāju par sievietēm, kurām nav personu apliecinošu dokumentu vai uzturēšanās atļaujas Eiropas Savienībā. Kā jau es teicu, riski ir dažādi un galvenokārt tie saistās ar juridisko neskaidrību situācijai, kādā atrodas šīs migrantas bez dokumentiem viņu piekļuvē veselības pakalpojumiem, uh, bieži vien nav iespējama. Viņas nevar piekļūt pamat izglītības uh, pakalpojumiem. Mēs ar komisijas uh, nodarbinātības komisijas kolēģiem prasam, lai dalību valstis uh, īstenotu Starptautiskās darba organizācijas 29. konvenciju par piespiedu darbu. Daudzās uh, dalību valstīs šo sieviešu tiesības netiek ievērotas, un NVO un mēdī redz šo situāciju, bet domāju, ka pret tām personām, kurām nav dokumentu ir nepieciešams tomēr nodrošināt pieņemto direktīvu īstenošanu. Es te domāju par uzturēšanās direktīvu, par izrādīšanas atlikšanas direktīvu un par citām direktīvām, jo cietušo uh, stāvoklim ļoti bieži nav nekādas uh, saistības ar viņu juridisko statusu. Ir jāaicina dalībvalstis cīnīties pret šo fenomenu. Sievietes, kas atrodas uh, šādā situācijā, ļoti bieži ir sociāli izstumtas. Uh, un kā Eiropiešiem mums ir jācīnās pret sociālo izstumtību, pret nabadzību. Tie ir iemesli, kuru dēļ mēs nedrīkstam aizmirst par šo iedzīvotāju daļu, kuri rada būtiskus uh, drošības riskus. Ir nepieciešams izstrādāt uh, rekomendācijas balstoties uz Eiropas direktīvām, uz komisijas dokumentiem, kā arī balstoties uz zinātnisko pētījumu rezultātiem. Uh, Es gribēju jums atgādināt, ka nav ticamas statistikas par personām, kuras atrodas eh, šādā neaizsargātā situācijā. Ir nepieciešams darīt ko vairāk, lai saprastu, kas te ir par cilvēkiem. Un es zinu, ka ir dalība valstis, kurās šie cilvēki piedzīvo ievērojumu diskrimināciju, tomēr klusējot mēs nevaram panākt cilvēktiesību ievērošanu. Es ceru, ka Eiropas komisija balstīsies uz manu ziņojumu, lai uzlabotu šo sieviešu situāciju. Es pateicos arī ēnu referentim un tas, ka Eiropas parlaments piešķir būtisku lomu šādām tēmām, ir pierādījums tam, ka mēs atbalstam cilvēktiesības un demokrātiju kopumā. Paldies! Pilka. Paldies. Pazesko kundze, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšstādātāji. Es pateicos uh, Nikolai kundzei par šo ziņojumu, un, manuprāt, šodien mēs pirmo reizi runājam par migrantiem bez personu apliecinošiem dokumentiem. To situācija ir ļoti jutīga, jo tās nevar īstenot savas tiesības Eiropas Savienības teritorijā. Viņas saskaras ar dubultu diskrimināciju gan sava juridiskā statusa, gan savu dzīmumu dēļ. Šīs sievietes bieži kļūst uh, par cilvēktirniecības vai prostitūcijas upuriem, un papildus tam šīs sievietes mm, ir visneaizsargātākā cilvēka kategorija no visiem no visām perspektīvām, jo viņām nav iespēja lūgt palīdzību policijā vai vērsties slimnīcā sava juridiskā statusa dēļ. Tāpēc es aicinātu, lai dalībvalstis veikt nepieciešamos pasākumus, nodrošinot neatliekamās palīdzības minimumu vai iespēju piekļūt darbu vietu. Lielas paldies, Dančils kundze! un migrant fără acte de identitate este considerat ca un cetățean al unei țări Migranti bez dokumentiem tiek uzskatīti par trešo valstu pilsoņiem, kas nelikumīgi uztveras Eiropas Savienības teritorijā, bet sievietes bez eh, personu apliecinošiem dokumentiem ir vēl grūtākā situācijā, jo nākas piedzīvot dubultu diskrimināciju gan balstoties uz dzimumu, gan uz juridisko statusu, un varbūt pat trīskāršu diskrimināciju arī balstoties uz rasi. Migrantiem bez uh, dokumentiem nav iespējas piekļūt uh, pienācīgam mājoklim, veselības pakalpojumiem, viņas kļūst par psiholoģiskas un fiziskas izmantošanas upuriem. Un atbildīgi par tie ir tie, kuri likvidē cilvēktiesības un upurē Pamattiesības ir nepieciešams aizsargāt migrantu tiesības saskaņā ar Eiropas un starptautisko likumdošanu, kā arī līgumiem, ko ir parakstījušas dalībvalstis. Liels paldies uh, referents kundzei par viņas uh, visaptverošo pieeju šim dokumentam. Vrijedno uočiti značaj koje ovo izvješće stavlja na žene mi... Paldies, priekšstādātāji. Ir um, svarīgi saprast, ka šajā ziņojumā iet runa tiešām par ļoti uh, smagu situāciju, jo ļoti bieži šīs sievietes kļūst par noziedzības upuriem, un mums vajadzētu cīnīties ar šīs problēmas uh, cēloni tas ir ar viņu slikt, slikto situāciju tajās valstīs, no kurien šīs sievietes izceļo. Mums vajadzētu pielāgot savu imigrācijas politiku un būt gataviem, kad imigranti pie mums ierodas, neatkarīgi no tā, vai viņi ir uh, likumīgi vai nelikumīgi imigranti. Mēs runājām arī par uh, tādām sievietēm bez dokumentiem, kas ir Eiropas Savienības pilsonis. 65% no cilvēku tirzniecības upuriem Eiropas Savienībā ir Eiropas Savienības dalību valstu pilsonis. Paldies! Grazie, onorevole Mor. Paldies! Morrais kundze, lūdzu. Köszönöm szépen a jelentésben. Paldies, priekšstādātāji! Trešā rekomendācija, kas iekļauta ziņojumā, runā par situācijas uzlabošanu aizturēšanas iestādēs un ka e, tā ir kopīga Eiropas Savienības dalību valstu atbildība. Es nedomāju, ka tā ir kopīga atbildība un es nebalsošu par to valstu kolonizēšanu. Uh, Eh, un koloniālo valstu pieredze ir pavisam savādāk. Es domāju, ka koloniālajām valstīm, kuras ir kolonizējušas citas nabadzīgās valstis, ir pavisam cita atbildība. Tajā pat laikā Austrum Eiropas valstīm, piemēram, Ungārijai, kas tagad kļūst par neokolonizācijas upuriem, atbildība ir pilnīgi citādāk, un tādēļ migrācijas eh, izpratnē uh, mēs tiekam uzskatīti par migrācijas avota valsti, par valsti, no kurienes cilvēki emigrē. Tādēļ uzskatu, ka komisija vispirms vajadzētu padomāt par uh, eh, migrantēm, sievietēm Eiropas Savienības uh, iekšienē uh, no trūcīgākajām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kuras kļūst par cilvēktirzniecības upuriem. Paldies! Tālāk došu vārdu komisāram Andoram Lūdzu priekšsēdētājs kundze. Godātie deputāti, gribu pateikties referentē par šo ziņojumu. Tas atgādina mums vēlreiz par to, ka migrantu sievietes ļoti bieži atrodas neaizsargātā situācijā un cieši no šādas situācijas gan savas dzimuma piedarības, gan juridiskā status dēļ. Šeit būtu nepieciešama visaptveroša pieeja un aptvert tīpaši tās iedzīvotāju grupas, kas ir mazais sargātas. Būtu pilnībā jārespektē uh, cilvēku pamatiesības, uh, eh, ieskaitot arī uh, bez personu apliecinošu dokumentus uh, sieviet, uh, sievietes migrantus, un šī problēma ir jārisina uh, plašākā starptautiskā mērogā, un tam būtu nepieciešams piesaistīt arī, piemēram, starptautisko darbu organizāciju cieša atbilstošo tiesisko instrumentu īstenošanas uzraudzība varētu notrošināt to, ka migrantas bez personu apliecinošiem dokumentiem varētu izmantot tos tiesiskās aizsardzības līdzekļus, ko tām nodrošina Eiropas Savienības likumdošana. Atbilstoši darba devēja sankciju direktīvai ir likumi, kas ļauj sodīt tos, kuri nelikumīgi eksploatē e, migrantus melnajā tirgū. Līdz ar to nevar um, atteikties izskatīt anonīmas sūdzības, uh, kā minēt šajā ziņojumā. Komisija mm, nesen publicēja ziņojumu par atbilstošās uh, direktīvas uh, īstenošanu dalību valstīs. Patreiz mēs neesam sagatavojuši plānus pārskatīt šo direktīvu, jo uh, jūs savā ziņojumā mm, aicinat šo direktīvu uh, atbilstoši īstenot. Uh, kas attiecās uz Eiropas Savienības akī transponēšanu cīņā pret kontrabandu, um, vispirms notiks 2014. gada augustā, un šīs izvērtēšanas rezultātā mēs varētu arī uh, modificēt esošās normas. Pēc dažām nedēļām komisija nāks klajā ar paziņojumu, kurā uh, mēs paziņosim par uh, atgriešanas uh, direktīvas piemērošanas izvērtēšanu lai nodrošinātu humānu un cieņpilnu attieksmi pret personām, kas tiek atgrieztas to izcelsmes vietās. Mēs piekrītam arī nepieciešamībai vairāk koncentrēties uz uh, pamatiesību ievērošanu, aizturot personas un mazinot nelikumīgas uh, uzturēšanās um, legalizēšanu atbilstoši Eiropas uh, justīcijas tiesas nolēmumiem mums eh, nav plāna ierosināt likumdošanas izmaiņas, bet ilgtermiņā šāds iespēja varētu būt. Vispēdot, kas attiecās uz cilvēku tirdzniecību, gribu uzsvērt, ka Eiropas Savienībā tirzniecība ar cilvēkiem ir nepieņemama, un Eiropas Savienības likumdošanas pamats, lai risinātu šo problēmu, ņem vērā arī dzimumu piedarību. 2011. gada direktīva par tirzniecību ar cilvēkiem un atbilstošā 2012. gada Eiropas Savienības stratēģija runā par šo dzimumu piedarības problēmu saistībā ar cilvēku tirzniecību. Tajā pat laikā mums ir jāraugās, lai varmākas, kuri gūst peļņu no cilvēku eksploatācijas, tiek sodīti un nonāk aiz restēm. Un tie ir cilvēku tirgotāji, kas ir jāsoda, nevis eh, viņu noziegumu upuri. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies. Paldies komisāram. Diskusijas par šo ziņojumu esam beiguši. Par to balsosim rīt pulkstens pusdivpadsmitos. Nākamā sēde notiks rīt, otrdien, 4. februārī. No nu, pulkstens deviņiem